Mēs vēlamies nodrošināt digitālu vienoto tirgu Eiropā, kas būtu draudzīgs lietotājiem. Paldies! Paldies par jūsu nobeigumu vārdiem un varam pabeigt debatas. Ir paredzēts balsot 3.12.00. Šodienas sanāksme ir beigusies. Turpinājums ir piekdien, 2012. gada 20. aprīlī no 9 līdz 11.50 un no 12 līdz 14.00. Darba kārtība ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā. Paldies visiem, kas ir izturējuši līdz galam. Paldies arī tūkam. Šodienas sanāksme ir pārtraukta. Paldies!